Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Sāksim šodienas sanāksmi ar pirmo punktu darba kārtības pieņemšanu. Es piedāvāju sakojušas izmaiņas. 7. un 9. punktā balsojumi par zaņojumu projektu par uh, publikas pieeju dokumentiem uh, un atzinuma projekts par nodarbinātības līdztiesības direktīvu ir jāatliek šie balsojumi pēc referentu lūguma. Ja neviens neiebilst, tad darba kārtība ir pieņemta ar šiem grozījumiem. Kolēģi, tagad priekšādātāji paziņojumi. Vispirms uh, valodu profils. Diemžēl uh, gēlu, dāņu un horvātu valodā šodien nebūs pieņemams, pieejams. Uh, tūkojums. Un tad uh, saskaņā ar 205. reglamentu pāntu koordinātoru ieteikumi referenti iecelšana Monika Homēra no ETP ir iecelta par referenti uh, ziņojumam par um, Eiropas Savienības pieviešanos Eiropas padomas konvencijai par uh, terorismu novēršanu un tā protokolam par um, ārvalstu kaujiniekiem. Ana Gomeša ir iecelta par referenti uh, Eh, pašinstīvu ziņojumu par eh, big data. Skā Keller iecēta par referenti ziņojumam par pagaidu pasākumiem eh, starptautiskās aizsardzības jomā attiecībā uz Zviedriju saskaņā ar padomas lēmumu 2015.1523 9. pantu. Bodo Valero no Zviedrijiem liecāja par referenti ziņojumam par Eiropas Savienības un Ķīnas uh, Uh, vienošanos par uh, diplomātsko pasturētāju vīzu atcelšanu. Marija Lauristina no SND ir iecelta referente, par referenti uh, atzinumam par uh, līgumiem uh, par digitālā satura piegādi. Vai komiteja var atbalstīt šos ieteikumus saskaņā 205. pantu? Jā, paldies. Un visbeidzot, kolēģi, uh, 9.5. ir noteikts uh, balsojuma laiks, tāpēc uh, lūdzu pārbaudiet, vai jums ir jūsu elektroniskās balsošanas kartes. Ja kādam nav sava karte, lūdzu uh, dariet visu, uh, lai to saņemtu, jo visi balsojumi būs elektroniski, ja kāds vispār klausījās. Un tad pēc pāris minūtēm sāksim balsošanu. Uh, Balsošanu sāksim laikā, jo mums ir ļoti daudz balsojumu, kā jūs zināt. a long, it's a long vote. Have you, Colleagues, uh, Kolēģi, amnestija visiem, kam uh, vēl nav um, elektroniskās balsošanas kārtas, lūdzu izdariet visu, lai to dabūtu. Colleagues, while we're waiting for um, one or two voting cards to come. Kamēr mēs gaidām uh, vienu vai divas balsošanas kartes, varbūt mēs varam apstiprināt iepriekšējo sanāksmju protokols. 28. oktobrs, 6. jūlijas, 25. jūnijas, 6. 7. mājas, 9. mārts, 21. un 22. janvārs. Ja neviens neiebilst uh, attiecībā uz šiem protokoliem, tad tie ir apstiprināti. Neviens neiebilst. Labi. Okay, Labi. Vai mēs varam uh, pārbaudīt, vai visiem ir balsošanas kartes uh, vienam vai diviem kolēģiem? Vienmēr ir uh, balsošanas kartes, bet šoreiz vienkārši nav, tāpēc pārbaudīsim, jo mums ir ļoti garš un sarežģīts balsojums gaidāms. Vai visi man var parādīt, ka viņiem ir kartes? Jā? Yeah? Tagad darīsim tā. Kamēr vēl dažiem tiek nestas uh, balsošanas kārtas, vai mēs varētu balsot uh, ceļot roku, ja tas ir pieņemams kolēģiem. Tagad balsosim uh, ceļot roku. Tie kolēģi, kam nav kārtas, un pēc tam viņi varēs uh, Eh, šos cilvēku. Viņi varēs izmantot savus kartus, un mēs pieskaitīsim viņu balsts arī elektroniski. Labi? Okay, colleagues, we... Labi, kolēģi, sāksim pirmo balsojumu. Apceļošanas vīzes izveidu un Schengens nolīguma īstenošanas konvencija, kā arī uh, regulas numuru 562-2006 un regulas numuru 767-2008 grozīšanu. Brais Hortefo ir referents, un šeit mēs piedāvājam izveidot jaunu apceļošanas vīzu, ja ilgāk par 90 dienām ir paredzēts eh, palikt vienā vai divās dalību valstīs, bet ne ilgāk par gadu. Ir uh, vairāk kompromisu grozījumu, un Hortefjo kungs, uh, varbūt jūs vēlaties kaut ko teikt, ja nē, tad mēs varam uh, sākt balsošanu. All electronic and we... Tas viss ir elektroniski, un vispirms pirmais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas arī ir pieņemts. Ceturtais kompromiss. Es atvainojos, trešais kompromiss. 17. Eh, grozījums par. Pret. Es atvainojos, beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums at, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos. 64. grozījums. Sākam balsot. 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. grozījums par. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos, tas bija noraidīts. 65. tika noraidīts. Tad tagad uh, 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. is on the screen the negative vote, isn't it? Kolēģi, uz ekrāna uh, neparādās uh, negatīvie balsojumi. Tagad 67. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Nor pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25 pret, 26 pret uz lielajiem ekrāniem nerādās balsojumu pret. 17. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 26 pār 26 pret. Un līdz ar to noraidīts. 77. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. par. Es atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 26 par 26 pret. Kolēģi, es eh, jums to nosaucu, tāpēc, ka uz ekrāna tas nerādās. 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 82. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 pār 27 pret 83. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5. apsvērums. Identiski 96. un 94. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss sākam balsot. Pieņemts. 102. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais apsvērums, 103. un 10. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 108. grozījums. Sākam balsot. Simt astotais grozījums. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Ko jūs teicāt, ko mēs palaidām garām? Jā, jūs kļūdījāties. Vai jūs vēlaties eh, par 108. balsot vēlreiz? Labi, kolēģi, vai mēs varam 108. nobalsot vēlreiz? Vai tas ir pieņemams komitejai? Tad ātri darīsim tā. 108. grozījums. Sākam vēlreiz balsot par 108. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tagad beidzam balsot. Noraidīts. Un tur bija 27 pret 27. Tagad teksts kopumā, tas būs personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 par, 14 pret. Un, kolēģi, mums ir jābalso vēlreiz par sarunu uzsākšanas mandātu un par man, uh, sarunu komandas uh, sastāvu. Balsojam arī par sarunu sākšanu. Sākam balsot! Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 41 pār 13 pret. Apsveicu referentu. Hey, colleagues, let's move swiftly. Kolēģi, bez kavēšanās pāriesim pie vīzu režīma kodeksa pārskatītā procedūra referents eh, Lopes Agilārs. Šis ir balsojums par starp institūciju sarunām saskaņā ar 73. pantu. Ja referents vēlas izteikties, varam dot, dot viņam vārdu, ja ne, uzreiz pāriet pie balsošanas. Referents izteikties nevēlas. Uh, Pāriem pie balsošanas. Kompromiss 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais apsvērums bloks pielikums numur viens balsojam blokā. Vai visi redz, kur mēs esam? Sākam balsot. Beidzam balsot. Okay. Read all these amendments on block. Okay, colleagues, just, just. Kolēģi, vēlreiz saka priekšsēdētājs. Otrais balsojums ir apsvērums 7, grozījums 96 līdz 200, līdz 358. Vai jūs esat visi šajā pat lapusē? Atvainojiet ko tiem, kuri neizprata. Sākam balsot. Okay, the vote is closed. Beidzam balsot. Let's pause for a second. It's rejected. Okay, it is. Noraidīts. Kolēģi, 137. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.

141. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nav redzīts. 140. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 142. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. 163. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. grozījums. Pēdējā daļa. Sākam balsot. 170. pēdējā daļa. Beidzam balsot. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 249. grozījums. Sākam balsot. Esot par daudz viena tautas partijas deputāta. Tautas partija viens, viena balss par daudz. Koriģēts. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. kompromiss Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 251. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 254. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tran 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 5, 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīssimt astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 310. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 311. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums pie 8. blokā. No 39. līdz 8. viss blokā. Beidzam balsot. Pieņemts. 314. 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 316. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 321. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 322. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 330. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 332. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 333. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 334. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 343. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran 24, 25, 26 blokā. Sākam balsot. balsot. Pieņemts. 52. Plus. Beidzam balsot. Pieņemts. 345. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 348. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 348. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Pieņemts. 351. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pārdaudz viens no tautas partijas. Beidzam balsot. Pieņemts. Tran 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 353. Sākam balsot. 353. Noraidīts. 66. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 355. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 74. Sākam balsot. Pieņemts. 357. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. Eh, Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nora, nu, pieņemts. 85. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Beidzam balsot. Noraidīts. 89. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 97. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 108. Kam balsot? Beidzam balsot. Pieņemts 109. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tehniska korekcija 26. apsvērumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 120. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nav redzīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 125. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 126. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, noraidīts, saka priekšsēdētājs. 28 par 29 pret. Tālāk 128 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tram 4 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 133. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad liek uz balsojumu grozīto tekstu. Galā balsojums ir personāls. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 46 balsis par, 4 pret, 7 saturās. Un balsojums par lēmumu uzsākt sarunas un balsojums liek uz balsojumu šo jautājumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 53 balsis par 3 pret 1 atturās. Apsveicam referendumu. Thank you, colleagues, for your patience. I know this is a very... Paldies, kolēģi. Es zinu, ka patiešām tas ir ļoti paģērošs balsojums, prasa daudz spēka. Mašinēdī. colleagues, can I just check that everyone is ready? Dārgie kolēģi, vai viss ir gatavi? Colleagues, um, let, let's get on with this. Kolēģi, ķersimies pie darba, mums vēl ir daudz uh, darāmā. Ja mēs tagad vilcināsimies, tad jūs nogursiet vēl vairāk. Turpināsim ar balsošanu. Lūdzu, visi apsēdieties. Nu, es negribu, lai kāda šeit trūktu, jo mums ir patiešām svarīgs balsošanas cēliens. Lūdzu, visi ieņemiet savus vietas. Okay, the, uh, the Nākamais balsojums ir situācija vidusjūras reģionā. Nu, lūdzu, ievērojiet klusumu. Her... Situācija vidusjūras reģionā un nepieciešamība pēc holistiskas pieejas migrācijas jautājumos. Šis ir svarīgs strateģisks ziņojums un E, tas būs Lībe komitejas ieteikums, lai izveidotu tādu holistisku uh, migrācijas stratēģiju. Uh, ziņojumu tapšanā ir piedalījušās divas līdzautors - Roberta Mecola un Kašetu Kienge, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma ilgāk par gadu. Gribēju pateikties viņām un arī ēnu referentiem. Es saprotu, ka tagad abas līdzautors nevēlas runāt, bet varbūt, ka viņš to darīs pēc balsojuma. Tagad eh, ķersimies pie balsojuma eh, saskaņā ar vienošanos un eh, mūsu referentu svētību. Tātad oriģinālais pirmais punkts saskaņā ar 174. reglamenta pāntu un sākam tagad balsot. Is everyone ready? Vai viss ir gatavi? Sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais punkts, oriģinālais punkts, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais punkts oriģinālā versija sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Oriģinālais eh, ceturtais paragrāfs punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais punkts, oriģinālā versija, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sēstais punkts, oriģinālā versija, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Numur 7, oriģinālā versija. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais punkts. Oriģināla versija sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. oriģinālais, 11. punkts, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. sākotnējā versija, sākam balsot. Beidzam balsot. Punkts pieņemts. Sākotnējā 14. punktu versija, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais 15. punkts, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais 16. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. punkts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. punkts, sākotnējais 18. kas eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts, sākotnējais 19. punkts, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. punkts, sākotnējais 20. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. sākotnējais 21. sākam balsot. Beidzam balsot. 22. punkts, otrais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. punkts, 23. oriģināls, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. punkts, trešais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. punkts, 25. oriģināls, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. punkts, 4. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. punkts, 27. oriģināls, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. sākotnējais, 28. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. punkts, 5. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam. Pieņemts. 29A1 jauns punkts, sastais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. punkts, 7. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. 31. punkts, 8. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. punkts, eh, sākotnējais 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. punkts, 9. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. punkts. Sākotnējais 34. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. punkts, 10. kompromiss, sākam balsot. Es atvainojos, tagad sākam balsot, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. punkts, sākotnējais 36. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. Eh, punkts, sākotnējais 37. sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. sākotnējs, 38. sākam balsot. Viens par daudz no ETP grupas lūdzu tieciet galā ar šo jautājumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. sākotnējais 38. vai 39. tagad? Vai mēs tikko nobalsojam par 38. vaicā priekšsēdētājs? Kurš tad īsti tagad? Okay, colleagues, just for avoidance of doubt, let's just issue 38 again. Tad labi, nobalsojam par 38. drošības labādu, sākotnējais 38. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. sākotnējais 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. punkts, 11. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. punkts, sākotnēji 41. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. punkts, sākotnēji 42. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. punkts, sākotnēji 43. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. punkts, 12. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. punkts, sākotnēs 45. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46, sākotnējais 46, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. sākotnējais 47. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Viešraks 22a, 47a, jauns punkts, 13. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. punkts, sākotnēs 48. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. punkts, sākotnējais 49. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49a jauns punkts, 14. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. punkts, sākotnējais 15. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. sākotnējais 51. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. sākotnējais 52. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. punkts, sākotnējais 53. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. punkts, sākotnējais 54. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. punkts, sākotnējais 55. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. sākotnējs 56. kas eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. punkts, eh, sākotnējs 57. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. punkts, sākotnējais 58. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. sākotnējais 59. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. punkts, 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. punkts, sākotnējais 62. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. virsraksts, 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. punkts, sākotnēji 63. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. punkts, sākotnēji 64. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. punkts, sākotnēs 65. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. punkts, sākotnējais 68. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. punkts, 17. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. punkts, 18. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. punkts, sākotnēji 69. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69a jauns punkts, 19. kompromiss, sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. punkts. Sākotnējais 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 70. punkts, sākotnējais 71. Eh, Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. punkts, sākotnēji 72. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. punkts, 20. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. punkts, sākotnēji 74. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. punkts, sākotnēji 75. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. punkts, sākotnēji 76. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 77. punkts, sākotnēji 77. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. punkts. Sākotnējais 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. punkts. Sākotnējais 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. punkts. 80. sākotnēji sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. punkts, sākotnējais 81. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. punkts, sākotnējais 82. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nedaudz padzeršos ūdeni. 83. sākotnējais 83. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. sākotnējais 84. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. sākotnējais 85. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 86. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 87, sākotnējais 87, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. punkts, 21. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20, 97a jauns punkts, 22. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 99. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 100. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 104. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. Sākam balsot. Beidzam balsot Pieņemts 106. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. Sākam balsot. Beidzam balsot Pieņemts. 109. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 111. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 115. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 120. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt divdesmit viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ievilkumi 1 līdz 60, 23. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. A apsvērums, sākotnējais A apsvērums, sākam balsot. Beidzam balsot. Apsvērumi B un C, 24. kompromiss, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums CA, 25. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. D apsvērums 26. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums DA 27. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mēs nu pat nobalsojam par 29. kompromisu, bet mēs nenobalsojam par uh, sākotnējo uh, E apsvērumu. Tātad. Sākotnējā apsvēruma E versija. Sākam balsot. Nu jā, varbūt nedaudz tā pamainot secību, mēs varam saglabāt modrību. Jā, nu, tā ir tāda britu humora izjūta. Varbūt, ka tā tagad īsti nav vietā, bet, nu, sākotnējais E apsvērums. Sākam balsot. Vai es vēl nenospiedu podziņu priekšsēdētājs, vai man par to sodīs? Beidzam balsot. Pieņemts brīnumainā kārtā. 30. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. G apsvērums, 31. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. Sākotnējais H apsvērums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais I apsvērums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais J komp, apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. viens liekas no SD grupas, lūdzu, nokārtojot šo jautājumu. Labi, tagad viss kārtībā. Pieņemts. Apsvērums JA 32. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais, eh, kā apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Labi, tagad atkal uzņemsim tempu. Sākotnējais L apsvērums. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. M apsvērums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. N sākotnējais apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais O apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais P apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais Q apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais R apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais S apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais T apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais U apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais V apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Okay, colleagues, so we vote now on the text. Kolēģi, tagad balsosim par visu grozīto tekstu. Sākam balsot. The vote is open. Sākam balsot. The vote is still open. Has everyone voted? Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot pieņemts ar 44 balsīm par, viens atturējās. Sveicu mūsu uh, līdzautorus. Um, okay. Colleagues, we, we, we have Kolēģi, mums ir vēl viens neliels balsojums, varbūt mēs to varam nobalsot tagad ātri. Tas ir eh, Eiropola jautājums, tas ir personālais balsojums, vai tas jums ir eh, priekšā? Tad tagad to nobalsosim. Tas ir personālais balsojums par Eiropolu. Sākam balsot. Redzu, ka visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Un līdz ar to balsošana ir beigusies. Paldies par pacietību, kolēģi. Uh, kolēģi, tagad 15 minūšu pārtraukums. Es domāju, ka pārtraukums ir nopelnīts. Paldies jums, kolēģi, par pacietību šorīt ļoti labi pastrādājām.

Can we get started? Yes, we can. Uh, colleagues, we'll get started. Um... Kolēģi, atsāksim darbu. Es gribēju, lai visi var nedaudz atpūsties, bet es negribu arī īpaši kavēt kolēģus, kuri ir ieradušies uz konkrētiem darba kārtības punktiem. Un ja esmu nedaudz iekavējies, lūdzu, pieņemiet man atvainošanos. Uh, Mums ir diezgan piesātināta darba kārtība šodien. Līdz ar to uzreiz ķersimies klāt pie desmitā punkta, kurs, kas ir komisijas ziņojums Eiropas parlamentam un padomē par Bulgārijas panākumiem saskaņā ar sadarbības un pārbaudas mehānismu. Kolēģi, šeit komisija prezentēs uh, savu pēdējo ziņojumu par uh, Rumāniju un Bulgāriju. Uh, Tas tika pieņemts 27. janvārī, un pēc šīs prezentācijas būs viedokļu apmaiņa. Varēs piedalīties deputāti. Vispirms došu vārdu Slīta kungam, ja nemaldos no komisijas. Viņš ir klāt, viņš ir eh, nodaļas vadītājs attiecībā uz eh, pilsoņiem un drošību. Un pēc Slīta kunga prezentācijas uzreiz eh, ķersimies pie diskusijas kurā varēs piedalīties deputāti. Lūdzu, dodiet zīmi, ja vēlties eh, pieteikties šīm debatēm. Slīta kungs, vai jūs varētu mums sniegt īsu prezentāciju, lūdzu, un tad uzklausīsim deputātus. Liels paldies priekšsēdētāji un paldies komitejai par šo iespēju pateikt pāris vārdus par eh, šiem abiem CVM ziņojumiem. Uh, Vispirms nedaudz par kontekstu. Varbūt atcerēsieties, ka, kad Rumānija un Bulgārija iestājās 2007. gadā, tad tika um, nolēmts, ka tieslietu reformu un cīņas pret korupciju jomā būtu jādara vairāk, un Bulgārijas gadījumā arī organizētās noziedzības jomā. Tad tika izveidots CVM, uh, un abas dalībvalstis apņēmās uh, uh atbilst kritērijiem, un komisija apņēmās sniegt regulārus ziņojumus, un šie divi pēdējie ziņojumi, kas ir pieņemti janvāra beigās, ir tātad pēdējie šajā uh, procesā, un padomas secinājumi, kas atbalstīja ziņojumus un ieteikumus, tika pieņemti vispārējo lietu padomē vakar. Kā tad mēs strādājam? Mēs gada gaitā ievācam informāciju un kontaktējamies ar nacionālajiem iestādēm, ar starptautiskām organizācijām un pilskoniskās sabiedrības organizācijām, un komisija, protams, ļoti gribētu pateikties savām valdībām par konstruktīvo sadarbību. Mēs, protams, arī runājot par sadarbību, uh, par šiem diviem tekstiem. Mēs, protams, izmantojam arī Eiropas fondus un zināšanas, kas mums ir šajās jomās. Sāksim ar Bulgāriju. Pagājušā gada ziņojumā jau tika vērtēta valdības rīcība tieslietu reformas kontekstā un arī izstrādājot jaunu pieeju korupcijas apkarošanā. Un šie divi jautājumi uh, bija arī šā gada galvenie aspekti ziņojumā. Ziņojumā tiek apkopot informāciju par 2015. gadu, bet jo īpaši runā par um, augstāko tiesas padomas reformu, augstākās tiesas padomas reformu un um, grozījumi konstitūcijai tika pieņemti decembrī. Tur būs zināmas izmaiņas un tas ir būtisks solis padomas reformēšanā. Un uh, tagad valdība ir sagatavojusi izmaiņas uh, tieslietu sistēmas likumā, lai šīs konstitucionālās izmaiņas pārvērstu likumā. Ir arī virkni citu jomu tieslietu reformas stratēģijā, un tās būs jomas, uh, kurās komisija turmākā gada laikā pie tā strādās. Citas jomas, kur bija pozitīva attīstība, eh, tika atzīmēta ziņojumā un eh, ir eh, būs iespējas beigtos soļus konsolidēt. Ziņojumā arī tika pozitīvi novērtēts fakts, ka uh, tiesneši bija gatavi izteikties publiski par reformu. Runājot par uh, tieslietu sistēmas ieteikumiem, tur ir uzsvērtas uh, jomas, kurās ir jāpanāk uh, progress, uh, jo īpaši tiesu sistēmas integritāte un uh, Eh, tur tiks testēta šī integritāte un eh, vairākas jomas ir saistīts ar, ar iepriekšējiem ieteikumiem un ziņojumiem, proti ir jāidentificē eh, problēmas visās izmeklēšanas un tiesas procesa laikā un tur ir ieteikumi, kā to darīt. Par korupciju. Pretkorupcijas likums tiks pārbaudīts un bija runa par eh, pretkorupcijas aģentūru, un to parlaments norādīja septembrī. Bet eh, tiks eh, izdarīt vēl mēģinājumi ar likumdošanas palīdzību, un parlamentā šis posms nozīmē, ka tas, protams, rada jautājums par to, cik liela vienotība ir reformas atbalstam. Un jāapkaro arī augst līmeņa korupcija Tad ir par vairāk šo te darbības pusi ziņojumā tiek uh, uzsvērtas šīs augsta līmeņa korupcijas un organizētās noziedzības lietas, ir panākt zināms progress, uh, novēršot institucionālos trūkumus šajā jomā, bet uh, līdzšinējā pieredze ir nepietiekama. Bija runa arī par ārējo ekspertīzi, un tas tika atbalstīts ziņojumā to vairākas institūcijas patiesībā uzsver un notiek diskusijas. Kopumā šis ziņojums atzīmē būtiskas iniciatīvas, lai atgrieztos pie 2015. gada darba kārtības, un tas būs liels izaicinājums to darīt. Tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams panākt uh, tiesu, tiesas lietu noslēgšanu izskatīšanu tiesā. Un tas noteikti atspogļosies arī reformu gaitā 2016. gadā. Tagad pāriesim pie Rumānijas. 2015. gada janvāra ziņojums konstatēja, ka ir panākts progress tieslietu reformas un korupcijas apkarošanas ziņā. Te pašā laikā tika uzsvērts, ka ir jākonsolidē šis progress. 2016. gada ziņojums vērtē šīs, šos jautājumus un eh, arī vērtēja, cik lielā mērā reformas ir iesakņojušās. Tiesu neatkarība ir ļoti svarīgs jautājums. Un eh, arī ieceļot tiesneši, šis procedūras ir svarīgs. Ziņojums uh, norāda, ka 2015. gadā tika iecelts viens prokurors, un tas bija labs piemērs, kā skaidrs procedūras var nodrošināt uh, tādu skaidru un ticamu iecelšanas procesu. Arī 2016. gadā būs šādas pārbaudas uh, lietas uh, šajā kontekstā. Ir pieaudzis lietu skaits, kas apšauba tiesu neatkarību Mm, tiesu sistēma savukārt sevi aizstāv. Bet viens komisijas ieteikums pagājušajā gadu bija tāds, ka e, rīcības kodeksā parlamenta deputātiem būtu jāiekļauj tiesu neatkarība, bet tas vēl nav īstenots. Un um, ir regulāri um, piemēri, kad tiesu spriedumiem uh, ir problēmas. Uh, Tieslietu sistēmā ir pieņemtas būtiskas izmaiņas, un tomēr krimināla likums ir stājies spēkā pirms diviem gadiem, bet likumdošanas vidi joprojām ir nedroša. Ir arī neskaidra situācija parlamentā. Ar ziņojums šogad atkal iesaka lai krimināla likuma reforma ātri tiktu noslēgta parlamentā, pieņemot tikai tos grozījumus, kas ievēro tiesu institūciju viedokli. Korupcijas apkarošana joprojām ir izaicinājums, un ziņojumā tiek runāts arī par um, tiesu uh, vienlīdzīgu attieksmi, un uh, runa ir arī par to, vai nevajadzētu būt skaidrojumam, kad tiek atcelta imunitāte vai tiek uh, veiktas izmeklēšanas. Runājot par cīņu pret korupciju un korupcijas novēršana visos līmeņos ir prioritāte, un Bukarestē Tātad and specific initiatives like the new Ir konkrēts iniciatīvas. Um, ir jāizveido jauna aģentūra, un tas varētu būt būtisks solis um, ievērojot komisijas eh, ieteikumu uzlabot eh, konfiskācijas rīkojumu izpildi. Secinājums ir tāds, ka Rumānijas eh, līdzšinējais darbs cīnoties pret korupciju ir ļoti labvērtējams un jāturpina konsolidēt šis darbs. Rumānija ir panākusi tālāku progresu CVM mērķu sasniegšanā. Ir virknē ieteikumu, kas bija 15. gada uh, E, ziņojumā, bet tie joprojām ir spēkā. Mēs redzam, ka ne visas puses pietiekam atbalsta reformas, lai nodrošinātu pienācīgu progresu. 2016. E, gadā būs daudzi gadījumi, kas parādīs, e, vai reforma tiesām varēs iesakņoties. Uh, Komisija turpinās sadarboties cieši ar abām dalībvalstīm, lai nodrošinātu CVM mērķu uh, sasniegšanu. Paldies! Paldies! Būtu ļoti labi, ja jūs varētu arī atbildēt uz jautājumiem, ko uzdos deputāti, ja deputātiem būs kādi jautājumi par šo sākotnējo prezentāciju. Došu vārdu deputātiem tādā secībā, kā viņi pieteicās. Šobrīd ir trīs. Morton. Mr. Zambaski and Mrs. Sippel. Is there anyone else? Vai ir vēl kāds, kas grib izteikties? Un, protams, vicepriekšsādātāja Jotova. Jā, ļoti īs runātājs saraksts. Nav tā, ka es gribētu, ka, lai visi izteiktos, bet šis ir svarīgs temats. Es vienkārši gribēju parūpēties, lai visi var izteikties un tad vienkārši nolasīšu un noslēgšu runātāju sarakstu, lai debats būtu efektīvs. Labi? Vai visi ir norādījuši, ka grib izteikties, Lopes Agilār kungs? Jā, es to varu izdarīt. Es protu lasīt un vienlaicīgi arī rakstīt. Have, um, Jā, vēl ir pieteikuši. Miss, um, Miss Jotava, um,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 Vai jūs varētu ar drukkārtiem burtiem rakstīt? Anyway, we'll get, we'll get there. I'm sure it's... Nu vienalga, gan jau tiksim galā. Es atvainojos, ka es kavējos. Uzreiz došu vārdu Van Orden kungam, kurš afetkomitejā skata šo jautājumu. Varbūt kolēģi to nezina. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Es biju referents par Rumānijas um, iestāšanas jautājumiem līdz pat 2007. gadam. To to par Bulgārijas iestāšanos. Mēs um, labi apzinājāmies um, problēmas, kādas pastāv, ties. Uh, lietu reformu cīņas pret organizēto noziedzību korupcijas sakarā. Un pasākumi kas tika paredzēta, nebija paredzēta kā ilgtermiņa, bet īstermiņa pasākumi. Mēs bijām visai optimistiski tajā laikā un uzskatījām, ka situācija ātri uzlabosies. Un runa šeit bija ne tikai par Bulgāriju, bet arī citas valstis, kas ir uzrādījušas progresu Rumāniju. Tomēr um, gūtās atziņas Bulgārijā var būt noderīgas citām Austrumēropas valstīm, jo arī vairākas no tām saskars ar līdzīgām problēmām. Un manas nopietnas rūpes ir tās, kāda ir tā endēmiskā problēma, kas eh, apgrūtina progresu šo jautājumu risināšanā. Jā, norāda, ka vairākās jomās mēs redzam šādu progresu, tas ir jāatzīst, bet eh, pamat problēma pat paliek un eh, esošais CVM mehānisms turpina darboties. Man ir jautājums, vai komisija varētu ieteikt to un konstatēt, kas tad ir tas galvenais iemesls, kas apgrūtina progresu. Pretējā gadījumā mēs katru gadu saskaramies ar šo birokrātisko procedūru, kur vieni atskaitās par paveikto, citi lemj par e, leģislatīviem pasākumiem, bet beigās mēs neredzam to progresu, kurš ir iecerēts un ka, ko Bulgārijas tauta būtu tik tiešām pelnījusi. Paldies! ļoti labi, ka referents bija kopā ar mums, un mēs varējām viņu uzklausīt. Nākošais runātājs deputāts Džambaskis. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es pieprasu šī mehānismu pārtraukšanu, jo tas ir diskriminējošs un eh, tas ir ar dubultiem standartiem un ir vērsts pret manas valsts suverenitāti. Citas valstis mīda kājām līgumus, ierobeža brīvu cilvēku un kapitāla apriti, vēl citas valstis sagroza budžeta skaitļus un faktiski atņem Eiropas. Uh, iedzīvotājiem tūkstošiem eiro, taču pret šīm valstīm nekādi mehānismi netiek e, piemērot, un patiesībā Eiropas komisija slēpjas aiz savas e, nespējas e, pieņemt un īstenot sankcijas un aiz nepareizas politikas. Un šāda diskriminācija ir ilgusi. Liekulība un dubulti standārti. Turklāt šī mehānisma funkcionēšana nekādā veidā nav atrisinājis dalību valstu problēmas. Atsevišķos e, ziņojumos parādās kritikas, tās pazūd citos ziņojumos, un ieteikumi ir vai nu pārāk abstrakti, vai aprakstoši. Objektīvi kritēriji, lai progresa izvērtēšanai nav, un uh, decembrā 2006. gada de, de, padomas galvārdā nav paredzēti konkrēti termiņi. Ir norādīts, ka tad, kad visi kritēriji tiks izpildīti, bet nav norādīti, kas šie ir par kritērijiem. Šādi kritēriji nevar raksturot politisku un sociālu savienību, kas apvieno suverēnas un līdztiesīgas valstis. Šis mehānisms nav tehnisks mehānisms, kādam tam būtu jābūt, bet politisks mehānisms, kurš tiek izmantots partiju mērķiem. Ir pienācis laiks Eiropas komisijai pārtraukt šī mehānismu darbību. Paldies par uzmanību! Paldies! Nākošais runātājs deputāta Sipela. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt mums uh, ir precīzāk jāparaugās, par ko tad mēs šeit konkrēti runājam. Piemēram, ja ir problēmas korupcijas vai tiesu neatkarības ziņā un citās jomās, mums, kā Eiropas Savienībai, tad vajadzētu uz to raudzīties un prasīt uzlabojumus. Jā, No otras puses, eh, es uzdodu sev jautājumu, kāpēc mēs, eh, um, piemēram, ņemot par piemēru citas valstis, eh, dažas lietas kritizējam, bet pastāvīgi nekontrolējam, vai lietas uzlabojas. Un es to visu negribu tagad vēl um, pasliktināt, nosaucot konkrētas valstis, bet, manuprāt, arī citās valstīs pastāv korupcija un tiesu neatkarība vienmēr nav nodrošināta. Un tāpēc, manuprāt, būtu labi to visu ņemot vērā, vēlreiz nedaudz atvērtāk padomāt par jautājumu, vai nevajadzētu tādu pastāvīgu pārbaudas mehānismu iedibināt Eiropas Savienībā visām dalību valstīm. Bet, ja mēs uh, konstatējam, piemēram, ka ir problēmas vairāk kā divās dalību valstīs, tas uh, varbūt um, arī izskaidro, uh, ka valsts nav sajūsmā, ka mēs šādu uh, mehānismu ieviešam. Un runājot par lietām, ko varētu mainīt Rumānijā un Bulgārijā, tur uzdodas jautājums, rodas jautājums, uh, vai tas var būt uh, iemesls paturēt abas šīs valsts ārpus Schengenas zonas. Atgādināšu, ka Eiropas parlaments vienmēr ir balsojis par to, lai šīm valstīm tiktu sniegta pieeja, un es personīgi uzskatu, ka mums vajadzētu tuvoties šim jautājumam. Vienmēr ir kaut kādas nepieciešamības kaut ko mainīt, Eiropas Savienība arī mainās, un tad ir jautājums, kad tad beigs darboties šis mehānisms. Nevis uh, uh, ka visu laiku tiek turpināts šis pārbaudas mehānisms. Tāpēc es no komisijas labprāt uzklausītu, vai tiešām uh, vismaz nevajadzētu mainīt šo uh, mehānismu, vai pārbaudas mehānismi nevarētu uh, tikt izveidot attiecībā arī uz citām dalību valstīm, un nu visbeidzot, vai tas, kas uh, šeit tiek uh, minēts, vai to arī turpmāk var izmantot kā iemeslu, lai kavētu šīm valstīm piekļuvu Schengen zonai. Okay, um, next is Mrs. Gabriel, please. Paldies, nākošais runātājs deputāta Gabriela. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos pateikties komi Eiropas komisijai par prezentāciju. Izteikšos īsi. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, Eiropas komisija uh, oficiāli ziņoja, ka 2016. gadā tā gaida padziļinātas reformas un progresu. Um, ma, un Man ir jautājums, vai kriteriju un etapi ir pilnīgi skaidri, lai abas dalībvalsts varētu izkļūt no šī mehānisma, jo man ir iespējas, ka mehānisms tikai nodarbojas ar novērojumiem, lai gan mūsuprāt galvenais ir efektīvāka. Un no šejienes izriet mans jautājums, vai komisija ir skaidrs, kā mēs varam palielināt eh, mehānismu efektivitāti, lai tas būtu kas vairāk nekā mehānisms, kas novērš uzmanību no daudz nopietnākiem procesiem, kas skar ne tikai Bulgāriju un Rumāniju, bet visu Eiropas Savienību. Otrais jautājums no manas puses ir jābūt vispārīgam ietvaram e, cilvēku tiesību un vispārīgo tiesību ievērošanai Eiropā. Un vēlos dzirdēt no komisijas, kāds ir tas skatījums uz Rumāniju un Bulgāriju pēc mehānisma, e, e, pēc izstāšanās no mehānisma. Un kā tas saskan ar Eiropas tiesiskuma valsts e, ietvaru? Mums ir nepieciešama skaidra un vienota politika, lai saglabātu tiesiskuma primāro lomu. Um, Nākošais runātājs deputāti Jotavām. Paldies! Ar, arī es runāšu bulgāru valodā. Man ir divi jautājumi un viena piezīme. Komisijas prezentācija ir kopsavilkums tiem ziņo, ziņojumiem, kurus mēs pārzinām, bet es gribētu dzirdēt konkrētus ieteikumus un konkrētas sarun eh, domas no komisijas puses. Man būtu priekšlikumi komisijai, lai uzliktu uz sliedēm šo mehānismu, kurš šķiet jau četrus gadus nedarbojas. Pirmais jautājums, vai tas ir vislabākais instruments Eiropas komisijai, Eiropas Savienībai, ne jau lai izdarītu spiedienu, bet lai sadarbotos ar dalību valstīm Ja abi pēdējie ziņojumi pierāda to, ka jūs labi pārzināt situāciju Bulgārijā, tomēr jūs redzat, ka šis mehānisms ir vairāk politisks instruments, kurš tiek izmantots partiju interesēs abās šajās valstīs un do, dod iespēju būt ar dubultas, mor, dubultu standartu pieejamām šīm valstīm. Un arī arī nākošā jautājuma. Jūs mūs kritizējat e, par to, ka neesam pieņēmuši antikorupcijas likumu. Vai jūs zināt šī likuma būtību, jo nepieņemšana nebija saistām un neizrietēja ar antikorupciju, bet eh, likums netika pieņemts, tāpēc, ka tas bija slikts likums, tas tiks grozīts un ceram, cerams, ka tiks pieņemts viss īsākai, tuvākajā laikā. Tagad piezīme. Jūs eh, norādījāt, ka katru gadu Eiropas fondi tiek tērēti, lai sagatavotu šos ziņojumus. Uh, cik izmaksā šo ziņojumu sagatavošana, ņemot vērā eh, de, līdzekļu trūkumu Eiropas budžetā. Thank you very much. Um... Lies. Nākošais runātājs Rādovs. Благодаря, господин председател. Lies priekšsēdētāji. Godājumie kolēģi. Sākšu ar to, ka informēšu kolēģis un komisijas pārstāvi, ka tieši pirms stundas Bulgārijas parlaments pirmajā lasījumā pieņēma likumu pār tiesu sistēmu, kas bija viens no būtiskākajiem jautājumiem komisijas ziņojumā, jo trešo reizi mēs analizējam uh, komisijas ziņojumu pār mehānismu. Jau trešo reizi pret mani val, var valsti tiek vērsta diskriminējoša uzraudzība, e, kas ir attiecinām tikai uz manu valsti un Rumāniju e, tomēr norādījuši, ka korupcija un organizēta noziedzība pastāv arī citās Eiropas Savienības valstīs. Es aicinu atcelt šo mehānismu, tas nav balstīts uz objektīviem kritērijiem, tas tiek izmantots politiskiem mērķiem un apgrūtina Bulgārijas pievienošanos Schengenes zonai. Komisijas priekšsēdētājs Junkers vairāk kārtīgi ir norādījis, ka mehānisms tiks pārtraukts šī komisijas mandāta laikā. Es domāju, ka šāda pārtraukšana ir jā īstenot visdrīzākajā laikā. Un ir jādomā par visu Eiropas mehānismu, tiesiskas valsts ievērošanai mehānismas, kas būtu valstīts uz izmērāmiem kritērijiem. Un mēs strādājam jau pie, līdzīgi, pie šāda priekšlikuma parlamentā. Dāmas un kungi, Briselē ir beidzot jāpieņem, ka Bulgārija ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts ir jāpārtrauc šī diskriminējošā uz, eh, uzraudzība, kam tiek pakļauta mūsu valsts. Paldies! Nākošais runātājs. Uh, Ungurānu. Paldies priekšsēdētāji, man ir tāda dežavju sajūta šajā sēžu zālē. Eh, kā parasti ziņojums ir ļoti rūpīgs, kā parasti ziņojums ir kā parasti jūs, pie jums situācija uzlabojas, bet jūs nesat perfekti, e, vai arī tautiskāk izsakoties, tu kļūst aizvien skaistāk, bet vēl neesi viss pasaule. Es zinu, ka Rumānijā un Bulgārijā ir daudz darāmā, tomēr šīs perspektīvas trūkums ziņojumā. Uh, e, ab, apgrūtina tos pūliņus, ko Rumānijas eh, tiesu sistēma mēģina īstenot. Paldies, nākošais runātājs deputāti Makovēja. Paldies, Klod. Mana nostāja ir atšķirīga no kolēģu nostājas. Pirmkārt, es eh, nejūtu, ka mana valsts vai jebkurš iedzīvotājs, man, eh, pilsonis tiktu diskriminēts caur šo mehānismu, un ja jūs veikt aptauju, tad jūs redzētu, ka iedzīvotāju vairākums vēlētos eh, CVM turpināšanu. Nu, šķiet, ka Bulgārijā situācija varētu būt līdzīga, bet es nevēlos eh, runāt par citu valsti kā savējumu. Tālāk šis mehānisms attiecas uz tiesu reformu un Rumānijas gadījumā par cīņu pret korupciju un Bulgārijā organizēto noziedzību. Šīs problēmas pastāvēja abās valstīs, iestājoties Eiropas Savienībā. Mēs solījām pie šo jautājumiem strādāt un atrisināt eh, problēmas attiecībā uz korupciju un organizēto noziedzību. Mans viedoklis ir, ka mehānismu darbību jāturpina līdz problēmas tiek atrisinātas, un mēs, kā valstis pilsoņi un Eiropas parlamenta deputāti, mums ir jābūt uzdevuma augstumos, jāpild saistības un jālūdz no valstu lēmē iestādēm šo, šīs saistības pildīt. Šis mehānisms uh, E, kalpo iedzīvotājiem un nevis politiķiem. Jā, piekrītu, ka politiķiem šie mehānismi nepatīk, bet tie nav domāti um, politiķiem. Rumānijas gadījumā bez CVM un pret korupcijas prokurora amatu, kas ir ļoti veiksmīgs, mēs tas šodien nedarbotos, un tiktu demontēts, bet pateicoties CVM cieņi pret korupciju Rumānijā var turpināties, un šobrīd ir ministri, bijušie premjeri, eh, pa, parlamenta deputāti, pilsētu galvas, eh, prokurori, kuri kuriem ir izvirzītas apsūdzības par korupciju, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, par ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu un citiem pārkāpumiem. Un pieprasīt eh, termiņus līdz kam mehānisms darboties, man atbilde būtu, ka viss ir ierakstīts eh, CVM kritērijos. Tad, kad darbs ir paveikts un reformas ir neatgriezeniskas, tad mehānismu darbību var pārtraukt. Pretējā gadījumā es neredzu vajadzību to pārtraukt. Tāpat es gribētu atbildēt kolēģim Van Ordenam. Jūs uzdevāt jautājumu, kāpēc? šīs valstis ir tīpaši Bulgārija, tāpēc, ka jūs esat referents par Bulgāriju. Vēl, kāpēc eh, tas tiek veltīts šīm valstīm? Man atbildi ir sekojoša. Ziņojums sastāv no divām daļām - attiecībā uz institūcijiem, no otrā uz politisko gribu. Atbildi ir, ka nav politiskās gribas eh, politiķi nevēlas tikt apsūdzēti, negribas tikt, nevēlas tikt pakļauti izmeklēšanai, viņi nevēlas savu īpašumu konfiskāciju, jo pastāv augsta līmeņa politiskā korupcija, kas ir šķērs partiju parādība. Tāpēc politiķi nevēlas tās pārtraukšanu un vēlas un nevēlas darīt to, kas tiem būtu jādara, jo, ja viņi piekritīs pieņemts antikorupcijas likumdošanu un piesaistīt neatkarīgus prokurorus, tāds viņu brīvības un īpašumi var tikt apdraudēti. Rumānijā Sākotnēji mēs vēlējāmies šādas institūcijas izveidi un brīvus neatkarīgus tiesnešus un prokurorus. E, Monika, vajadzētu iekļauties piecās minūtēs, saka priekšsēdētājs, jo man pēdējais teikums saka Monika Makoveja. Es run, esmu apmeklējis vairāk kārtīgi Bulgāriju pēc NVO un iedzīvotāju zaicinājumu, un abu valstu iedzīvotāju vēlas CVM turpināšanu. Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Es nevarēšu. Um, Es saprotu, ka šis jautājums skar divas uh, eh, dalībvalstis, uh, eh, mums ir uh, Eh, garš runātājs saraksts, lūdzu mēģiniet eh, ievērot sev atvēlēto runas laiku. Nākošais runātājs Hoismanova. Paldies priekšsēdētāji. Izteikšos daudz īsāk, jo kolēģi izklāstīja pārliecinošus argumentus kopš 2007. gada. Darbojas šīs sadarbības un verifikācijas mehānisms CVM. Katrs ziņojums e, uzskaitām virzības un piedāvā ieteikumus. Esošais ziņojums apraksta pašreizējo situāciju. Taiskaitā E, politiķu uzstāšanos mēdījos. Es domāju, ka mēs savā komitejas līmenī pienākums mums ir ne tikai apzināties ieteikumus un esošās situācijas aprakstu. Es domāju, ka komisijai ir jāveic paša mehānismu kritiska analīze, jo šobrīd Mēs runājam par jau 13. ziņojumu, un aizvien kaut kas ir darāms. Pieļauju, ka Bulgārija nav e, izpildījusi visus visaugstākos kritērijus, bet jābūt motivētam procesam, lai varētu panākt rezultātus. Runāsim skaidru valodu. Visas dalība valstis saskars ar problēmām un kritikas vietām. Mums vajadzētu apmainīties ar vislabāko praksi un pieredzi, jo mēs vēlamies veidot vienotu Eiropas Savienību. E, tāpat lūdzu priekšsēdētāji vērsties pie komisijas, Eh, veikt šī mehānisma ietekmes izvērtējumu. Paldies, nākošais runātājs Sofija Intvelda. Paldies, priekšsēdētāji. Divas piezīmes. Pirmkārt. Van Orden kunga uzdotais jautājums ir leģitīms. Kāpēc tik ilgs laiks ir pagājis pirms eh, notiek paties kultūras pārmaiņa? Jo, manuprāt, Tiesais verifikācijas mehānisms ir nevis tas, ko dara komisija, bet tas, ko īsteno iedzīvi pilsoņi, jo tas ir pasākums eh, nevis par prieku komisijai, bet nodro, lai nodrošinātu labu pārvaldību. Otrā piezīme, un šeit var piekrist daudziem runātājiem šodien, ka, manuprāt, ir jāpārtrauc šī divu konkrētu valstu, divu konkrētu valstu diskriminēšana nevis tāpēc, ka nebūtu iemeslu monitoringam, bet būtu jādomā par plašāku mehānismu, ko nav rādīja jau vairāki kolēģi, un es domāju, ka uh, pienāktos monitorings visām valstīm nepārtraukti, tas būtu efektīvāk un labāk varētu uzraudzīt tendences un to attīstību. Paldies! Un šķiet, ka pēdējais runātājs sarakstā ir Kavo. Kungs, atvainojiet, ja esmu. Eh, Pāvēl kungs, atvainojiet, vēl ir Lopes Agilārs. Un tāds. Tad Eh, es būšu uzklausījis visus. Lopes Sagilārs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties um, un papildināt visu sacīto, kas attiecas uz mūsu leģitīmajām bažām. Bulgārija un Rumānija tiek pakļauts šim verifikācijas mehānismam, un ļoti žēl, ka es nedzirdēju visu komisijas prezentāciju, jo biju ceļā no savu biroju, bet es sadzirdēju e, pietiekami daudz, lai norādītu uz daļēju sakritību un piekrišanu e, atbalstu Bulgārijas, Rumānijas kolēģiem attiecībā uz diskrimināciju un viņu progresa uzraudzību. veidojot mehānismus pret organizēto noziedzību un korupciju. Man būtu jautājums, vai komisija savā salīdzinošajā analīzē situācija Rumānijā un Bulgārijā ir uz, atradusi par ļoti atšķirīgu no tām valstīm, kuras pēdējā laikā ir e, īstenojušas tiesa reformas nevis, lai stiprinātu savu kapacitāti vērst, vērsties pret sistēmisku korupciju, bet gluži otrādi, lai apgrūtinātu uh, prokuroru kapacitāti un uh, vērsties pret šādiem institucionāliem izaicinājumiem. Vai komisija ir uh, ievērojusi regresu, kas notiek citās valstīs, nevis Bulgārijā un Rumānijā, jo cik man zināms, ir bijušas vairākas institucionālas reformas, kuras ir nopietnas izaicinājums un ir regress, kas tādā veidā vēl pastiprina šo diskriminējošu attieksmi pret Bulgāriju un Rumāniju. Un ir ironiski, ka. V, viņiem ir jāveic institucionāls reformas, lai beidzot varētu iekļauties Schengen zonā brīdī, kad eh, Schengen tiek demontēta. Un eh, ir tīri ironiski, ka tad, kad viņi būs gatavi, tad tas nekas nenotiks, jo nebūs vairs Schengens. Un tas izklausās gan skumji, gan ironiski. Paldies, paldies tās bija interesants punkts. Nākamais runātājs, jā. Jā, paldies. Es gribēju pateikties arī komisijai. Jāsaka, ka Tas ir ceturtais ziņojums jau par šo, bet man ir jāuzsver eh, daži uh, aspekti uh, no šī ziņojuma, varbūt kādiem tie šķitīs uh, tādi amatieriski, bet uh, šis ziņojums tika atspoguļots arī plašsaziņas līdzekļos un tika padarīts, nu, tāds visai nenozīmīgs. Es domāju, ka šādam mehānismam vajadzētu attiekties uz visām 28 valstīm, ne tikai uz divām valstīm, jo ir daudz un dažādu uh, mehānismu, lai varētu izsekot eh, judikatūrai Rumānijā un Bulgārijā. Esmu gandarīts, ka komisijas priekšsēdētājs pēc tikšanās ar premjeru teica, ka līdz eh, sasaukuma beigām Rumānija un Bulgārija vairs netiks pārbaudītas. Līdz 2019. gadam, eh, nu jā, tas ir varbūt eh, nedaudz attālināti, un tagad mēs runājam par deviņiem gadiem, tātad vēl trīs gadi ir jā, nav nepieciešami šī mehānismi ietvaros šo mehānismu bieži vien e, izmantoja, lai paturētu abas valsts ārpus Schengenas zonas. Nu, es e, domāju, ka komisija tagad atkal teiks, nu, nē, tam nav pilnīgi nekāda sakara ar Schengenu. Diemžēl tas ir tāds mehānisms, kas Šengenas valstīs un pat arī Bulgārijā un Rumānijā tiek izmantots, lai uh, iegūtu vēlētāju balsis un nelaist Šengenā Rumāniju un Bulgāriju. Es domāju, ka abas valstis savu darbu ir veikušas uzteicami, varbūt pat labāk nekā valsts, kas jau ir Šengenā. Uh, Ukraina, Moldova uh, un Serbija ir valstis, uh, kas var uh, ilustrēt šo piemēru, un jau 11. gadā mēs tikām uzteikti par labi paveiktu darbu, un abas valsts ievēro visas nepieciešamos kritērijus. To teica arī parlaments un komisija, bet padome uh, vēl nav devusi savu svētību. Uh, abu valstu līdzdalībai Schengens zonā. Nu, es gribētu teikt, ka nav jēgas mehānismu pielietot attiecībā tikai uz divām valstīm. Nu, citādāk tas ir jāpiemēro attiecībā uz visām 28 valstīm. Es gribu teikt, ka šie um, panti tika sarakstīti tad, kad valdībā bija citas personības, un viņi toreiz vēlējās, lai mehānisms tiktu uh, saglabāts, un tā kā vairs nav tādas politiskas valdības, es domāju, ka mēs varam šo uh, priekšlikumu pārskatīt. Paldies, dārgie kolēģi! Jāsaka, ka nu pilnīgi bezcerīgi mēs esam iekavējuši, ir vēl daudz citu dokumentu, kas jāizskata. Esmu patiešām gandarīts, ka mūsu referenti ir klāt, ka ir tik daudz um, komitejas locekļu, bet, nu jā, jābūt lakoniskiem, jo citādi mēs nevarēsim tik galā ar citiem jautājumiem. Komisijai tagad vajadzētu atbildēt patiešām lakoniski uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, dariet to pēc savas labākās sirdsapziņas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es centīšos apkopot un varbūt eh, arī sagrupēt eh, vairākas atbildes kopā eh, trijās jomās galvenokārt. Jo daudz kas jau izskanēja. Tātad vairāk deputāti pieminēja vienu un to pašu um, mehānismu aspektu. Un jāsaka, ka mehānismam ir uh, konkrēta loģika, Tātad, ja tiek ievēroti visi mērķi un priekšnosacījumi, nu, tad eh, attiecīgi ir jābūt arī kaut kādam apbalvojumam. Uz to balstās sistēma. Un, ja sistēma tiek pilnībā piemērota, mums ir jāsaprot, nu, ka mērķis jau nav kaut kāds perfekts ideāls, ideālu nav dzīvē, mums ir jādomā par, nu, tādiem apmierinošiem rezultātiem. Bija arī atsauces uz Junkera paziņojumiem, un šajos paziņojumos viņš arī izteicās līdzīgi, ka, protams, ir daudz, kas vēl jādara, bet, nu, protams, mēs nevaram sasniegt, nu, tādu pilnīgi perfektu stāvokli. Un ja kaut kas patiešām tiek lietas, darīts lietas labā un tiek pieņemt lēmumu, nu tad eh, kaut ko ir iespējams arī sasniegt. Un tagad varbūt daži vārdi par uh, to, kā šī sistēma darbojas. Mēs uzskatām, ka patiešām daudz tiek darīts lai sistēma būtu pēc iespējas objektīvāka un godīgāka. Un ja jūs iepazīsieties ar paziņojumu, jūs varēsiet redzēt, ka lai gan komisijai ir jāpieņem politisks lēmums par abiem ziņojumiem, tā patiešām izmanto nu, ļoti piesardzīgus izteicienus. Ņemot vērā par šīm divām dalību valstīm. Jā, bija atsaucis uz Schengenes zonu un daudz teica, ka um, šie ziņojumi zināmā mērā tiek instrumentalizēti arī uh, sakarā ar Schengens zonu, bet īstenībā mēs jau uz to netiecamies. Mēs vēlamies ņemt vērā. Bilnet and, and uh, we, uh šo um, mehānismu un nevajag te jaukt lietas kopā. Ja mēs runājam par izmaksām, Mūsu dienesti strādā, lai veiktu pēc iespējas rūpīgāku situācijas analīzi. Tie ir kolēģi no vairākiem dienestiem, kas piedalās šajā mm, darbā ar savu pieredzi un kvalifikāciju un Un nav jau tā, ka viņi šim darbam veltītu šausmīgi daudz laika. Un, ja to salīdzina ar makroekonomiskajām izmaksām, tad, nu, patiešām mēs tur runājam par pavisam atšķirīgiem eh, mērogiem. Tālāk par efektivitāti. Timermana kungs eh, arī runā atklātu valodu. Kāda ir mehānisma eh, būtība, mērķis? Uh, proti garantēt, ka reformas valstīs tiek īstenotas. Un komisijai ir ļoti būtiski izmantot šo CVM mehānismu kā instrumentu. Mēs uzskatām, ka mehānisms ir uh, sev pierādījis, ka tas ir atmaksājies. Un, ja runājam par padomas secinājumiem, arī tajos varam nolasīt, ka pastāv vienprātība par mehānismu efektivitāti. Well. Also... Es domāju, ka arī tādi nu, reformu aizstāvi noteikti varētu man piekrist. Jā, protams, varu piekrist tiem, kas teica, ka mehānisms darbojas daudz ilgāk nekā sākotnēji paredzēts, un tam ir daudz iemeslu. Pēc pieciem gadiem um, mēs uh, domājam par tādu ilgtermiņu perspektīvu, tātad mehānisms tagad darbojas jau desmit gadus, un mums šita, ka tas ir uh, pietiekami atbilstoši laika posms, es ceru, ka ka esmu kaut kādā veidā atbildējis uz jautājumiem. Paldies! when you're, um... Paldies. Tad, kad jūs teicāt, ka mehānisms uh, darbojās ilgāk nekā uh, kāds to būtu varējis prognozēt, nu jā, tas izklausās interesanti. Un es zinu, Jā, es ļoti labi varu uh, statīties priekšā, ka kolēģiem vēl ir jautājumi, un jāsaka, ka jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, un tieši tādēļ tā apspriešanai atvēlēja arī vairāk laika. Uh, jo eh, nu, diskusijas bija ļoti auglīgas, kolēģiem bija ļoti vērtīgi argumenti, un, protams, eh, ir valstis, kurās arī ar tiesiskumu viss neizstās tik rožaini, to mēs dzirdējām kolēģi izteikumos. Bet nu, šis ir viens no ļoti būtiskiem jautājumiem, kas mums bija jāapspriež. Es tikai ceru, ka mūsu rīcībā būs pietiekam daudz laika tādai zinātniskai eh, šo jautājumu izpētēju un arī mm, komisijas eh, atbilžu apspriešanai. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim par atbildēm, paldies arī kolēģiem par šīm tik uh, auglīgajām debatēm. Paldies visiem, kas izteicās, un tagad uh, nākamais darbkārtības punkts numur 11. Actually, it's going to be point 12. Tomēr 12, saka priekšsēdētājs. I'll move quickly on to this uh, point. We, we are running a bit. Jā, mēs nedaudz esam iekavējuši, tāpēc uh, mēģināsim strādāt naski. Cilvēku tirzniecības apkarošana ES ārējās attiecībās, uh, un mēs tagad izskatīsim atzinuma uzmetumu. Mūsu referente ir Valero Bodil kundze un nekavējoties došu viņai vārdu. Important, um, Rule 54 opinion. Um, so, Bodil... Bodils kundze, lūdzu, jums vārds. Mikēr ordförande, ok, eh, eftersom jag pratar... Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu zviedru valodā. Nu, un tas varbūt tad kolēģiem tagad atvēlēšu mirklīt, lai viņi varētu uzlikt savus austiņus. Sākumā vēlējos pateikties ēnu referentiem par ieguldīto darbu atzinuma tapšanā. Mums arī bija uh, tīkšanās uh, lai mēs varētu atrast kaut kādu kopsaucēju starp visā šajā viedokļu dažādībā. Uh, Bet es tomēr ceru, ka grozījumi būs ļoti vērtīgi un tie tekstu padarīs tikai veiksmīgāku. Jāsaka, ka Mums šeit ir ekskluzīvas kompetences krimināla likuma jomā, un mums ir arī kopīgas kompetences runājot par upuru aizsardzību. Mums ir bijušas iespējas arī apspriest grozījums par šiem jautājumiem. Šis ir tikai uzmetums un jāsaka, ka ziņojums ir visai aptverošs un daudzi mm, ēnu referentu piedāvātie grozījumi īstenībā jau bija integrēti tekstā. Es tātad neizstrādāju pie grozījumiem, lai vēlreiz atkārtotu to, kas jau ir tekstā pateikts līdztekus tam tika sagatavots arī ziņojums par cilvēku tirzniecību AFET komitejā un tika runāts arī par tirzniecības direktīvu. Es mēģināju tā tad uh, nošķirt uh, to, kas ir teikts mūsu ziņojumā, no citiem atzinumiem, lai viss netiktu samests pāri vienai kārtībai. Mēs īstenībā varējām vienoties par eh, svarīgākajiem aspektiem šajā ziņojumā, proti, ka ir jābūt labākai sadarbībai starp policiju, eh, arī eh, ierēģiem, kontaktpersonām, jābūt arī apmācības uh, kursiem un vēlējāmies arī labāk izsekot uh, finansējumu plūsmai, lai uh, atmaskotu šos noziedzīgos tīklus. Un jāsaprot, ka cilvēku tirzniecība ir ļoti nopietnas likuma pārkāpums un bieži vien uh, tas ir arī saistīts ar nelegālo migrāciju. Tik runāts arī par cilvēku atgriešanu dzimtenē, un tas būtu jādara tādā veidā, lai cilvēks, ja viņš tiek atgriezts izcelsmes valstī, atkal nesaskartos ar tām pašām problēmām, lai atkal nenonāktu šajos uh, cilvēku tirzniecības tīklos. Tika runāts arī par pastāvīgām uzturēšanās atļaujām šiem cilvēkiem, kas, piemēram, nevar atgriezties dzimtenē, un ir nepieciešama arī uh, liecinieku aizsardzība, ja jūs, piemēram, nonākat uh, tiesas zālē, kā liecinieks šādā cilvēku tirzniecības lietā ir jāpiedāvā piedāvā arī jums noteikts aizsardzības mehānisms. Un ir jādomā arī par eh, tādiem ilgāka termiņa uzturēšanas atļaujas mehānismiem. Ir īpaši jāaizsargā arī tādas vārīgākas grupas, piemēram, bērni, bet arī tāpat cilvēki ar invaliditāti un citi, kam ir nepieciešama īpaša palīdzība. Jāsaka, atzinumam bija ierobežots zīmju skaits, tā tad es mēģināju nu, būt pēc iespējas lakoniskāk, tā pašā laikā neaizmirstot svarīgākos aspektus. Un, ja jums ir vēl kādi priekšlo, priekšlikumi, ierosmes, es, protams, labprāt tos izskatīšu. 23. martā eh, līdz pusdienas laikam ir jāiesniedz visi grozījumi, tātad jums vēl ir dažas dienas, eh, lai varētu pie tā piestrādāt un ar nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies, paldies, eh, Baudīla. Es redzu, ka četri no ēnu referentiem ir zālē, tātad vai varu pārbaudīt. Nu, tātad runātais saraksts izskatās šādi. Terēz, jūs jau teicāt, ka runāsiet. Kristīna arī grib runāt. Kirkops kungs, jo arī jūs. Kirkop kungs, jūs arī. Krāca Bildkundze. Vai ir vēl kāds, kas vēlas runāt? Tad, nu, piesakieties tagad. Bet man ir jāliek punkts runātāju sarakstam, jo uh, laiks nestāv uz vietas un esam šausmīgi iekavējuši jau. Viss esam eh, tagad eh, noslēguši runātājs sarakstu, tagad ETP ēnu referente <coughs> Tereza. Sí, muchas gracias, Claude. Paldies, Claude. E, mēs esam iekavējuši, bet, nu, diemžēl šis ir, temats ir tik svarīgs un uh, turklāt tas ir ļoti cieši saistīts ar e, sieviešu tiesībām Es tomēr mēģināšu izteikties pietiekami īsi. Pirmkārt vēlos pateikties ar eh, referenti, un, manuprāt, referenti, ar kur mēs tikāmies Strasbūrā, ir iekļāvusi būtiskākos punktus. Tomēr es iekļaušu vairākus, ies, iesniegšu vairākus grozījumus lai izcelt atsevišķus punktus. Domāju, ka ir jāpadziļina aspekts tam, kā Eiropas Savienība jānodrošina uh, labāka aizsardzība bērniem. Atcerēsimies koordinators vārdus, uh, kā viņa teica, ka tas, uh, tad, kad uh, kāds jau kļūst par upuri, ir pārāk vēlu. Ir ļoti daudz piemēru ar bērniem, it īpaši ar meitenēm, kas uh, ir praktiski 80% pakļauti eh, seksuālai vardarbībai. Domāju, ka ļoti rūpīgi jāseko tam, lai bērni nokļūtu cilvēku tirgotāju rokās, tāpat arī e, grupa bērnu, kas nav iekļauta mūsu radarā, un šeit ir runa par bēgļu krīzi. Mums ir jāsadarbojas ar trešiem valstīm, jāapmainās ar datiem un informāciju ar lēmēju iestādēm ārpus Eiropas Savienības valstīm. Un ja mēs neaizsargāsim šos bērnus, tad mēs zaudēsim veselu paudzi. Tāpat arī es domāju, ka izmaksas ne tikai fiziskās, bet arī emocionālas un sociālas būs ārkārtīgi augstas. Ārējās darbības dienestam ir jāņem vērā direktīva, par kur es biju referente, direktīva par up, Eh, upuru aizsardzību pieņemtu 2012. gadā, kur ir nopietnas sadaļa par cilvēku tirzniecības upuriem. Lībe komiteja ir jānorāda ārējās darbības dienestam, ka ir nepieciešams mehānisms tam, kā izturēties ar šiem īpašneizsargātajiem upuriem, kā nodrošināt eh, saviem darbiniekiem E, izglītību un apmācību darbam ar šiem cilvēkiem, un vēl gribu uzsvērt dubultu likumus, e, e, dubultu upurus, taiskaitā upurus ar invaliditāti. Man gan nepaliek pietiekami daudz laika, tāpēc pārējos punktus es iekļaušu grozījumos un izklāstīšu tos referentei. Vēlos vēlreiz pateikties referentei par darbu un domāju, ka tas ir ļoti labs pamats sadarbībai starp visām politiskajām grupām un pilnīgi noteikti nebūs problēmu ar šo ziņojumu un tas varēs tiks atbalstīts ar vislielāko konsensus. Paldies! Paldies! Un tagad dod vārdu Kristīnei no sociāldemokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji, arī es apsveicu Bodils Valero paveikto darbu. Šis ir lielisks ziņojuma projekts un atbalstu visus ieteikumus. Es iesniegšu dažus grozījumus, lai pa, papildinātu un bagātinātu tekstu, dodoties pa referents ieskicēto ceļu, un šeit būtu trīs būtiski virzieni - atbalsts, palīdzību upuriem un atbildīgo personu kriminālā vajāšana caur policijas un tiesisko sadarbību dalību valstīm. Un es gribētu šodien pasvītrot vairākus konkrētus konkrētus punktus. E, pirmkārt, ir nepieciešama visaptveroša pieeja cilvēku tirzniecības upuriem. Cilvēku tirzniecība ir viens no visļaunākajiem e, e, cilvēktiesību pārkāpumiem. Nedrīkst izlaist piespiedu ubagošanu, orgānu tirzniecību un piespiedu tirzniecību, kā arī bērnu tirzniecību Mums ir jāsaista imigrantu plūsmas un cilvēku tirzniecība. Vienmēr ir jauktas šīs parādības, un cilvēki, kuri mēģina nokļūt Eiropā, var kļūt par tirzniecības upuriem. Ne, eh, mazgadī, eh, nepilngadīgie bezpavadītāji vai E, sievietes it īpaši viegli kļūst par upuriem, un mums ir jācīnās pret upuriem visā migrācijas ceļa garumā, it īpaši runājot par uzņemšanas centriem. Tad, kad eh, mums pagājušajā nedēļā Strasbūrā tika pieņemta rezolūcija par patvērumu meklētājām sievietēm, es aicinātu īpaši pievērst uzmanību bērnu aizsardzībai. Tāpat runājot par upuru aizsardzību, es aicinu pārskatīt 2004. gada direktīvu par uzturēšanās atļauju eh, piešķiršanu Uh, upuriem ir jāpiešķir šāds atļaus, pat ja tie nevar sadarboties ar policiju. Es domāju, ka mums ir jānodrošina upuru tiesību ievērošanas garantija un cilvēku. Tas, tas ir jāatzīst visā Eiropas Savienībā. Es piedāvāju veidot atkal struktūru upuru aizsardzībai no cilvēku tirzniecības, kas būtu pievienot pie kom pakļaut komisijai Tas e, palīdzētu e, šo cilvēku ceļošanu Eiropā, un es vēlreiz gribu pateikties modelē Valero par lieliski paveikto darbu. Thank you very much. Um... Paldies. Goga grupas vārdā Barbara Lūdzu. Grazie, prezidente. Ringrazio. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Bodilai Valero, kas ir paveikusi lielisku darbu. Es eh, pilnībā atbalstu šo ziņojumu projektu bet es gribu sīkāk mm, runāt pār dažiem punktiem, un pēc tam es runāšu par grozījumiem. Es gribētu pirmajā punktā paredzēt eh, pieprasījumu saistīt eh, atbalstu attīstībai ar cilvēktiesības, tiesību ievērošanas principu un aicinu nepieļaut eh, atpakaļ nosūtīšanu uz valstīm, kas neparedz aizsardzību vismazāk aizsargātajiem. Tālāk ir svarīgi, ka personas, kuras atbalsta bēgļus eh, pārvietošanās eh, laikā, netiktu apsūdzētas par cilvēku tirzniecību. Treškārt ir jāpieprasa apmācība policijas un Frontex darbiniekiem, lai labāk varētu identificēt cilvēku tirzniecības upurus. Tāpat eh, uzņemšanas laikā būtu jābūt klāt pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas nodarbojas ar cilvēku tirzniecības apkarošanu. Ceturtajā punktā cilvēku tirzniecība un kontrabanda ir atšķirīgas e, parādības, kas dažkārt pārklājas ne tikai Eiropā, bet arī tranzītu valstīs. E, tādos apgabalos kā Sinaja un Lībija. Vēl viens būtisks jautājums. E, piektajā paragrāfā atzinumā ir tas, ka cilvēku tirzniecības upuriem ir jāsaņem aizsardzība, pat ja tie nevēlas sadarboties ar po eh, policiju. Un, lai no, novērstu eksploatācijas risku cilvēku tirzniecības upuriem, ir jāpasargā ģimene pilnībā un jāveicina ģimenes atkal apvienošanās. Atzinuma projekts ir ļoti deta detalizēts. Visā, kas attiec uz paverdzināšanu, piespiedu darbu, bet atsevišķos punktos 11. un 12. Eh, varētu būt ar nepiekāpīgāku nostāju, tīpaši pār izsekojamību un pār tiem uzņēmumiem, kas izmanto piespiedu darbu Paldies, un tagad eh, deputāti Klorāts atbild. Paldies, priekšsēdētāji, es ļoti augstu vērtēju šo atzinumu, man tas šķiet patiešām ļoti veiksmīgs. Un ir ļoti labi, ka īpaši ir pieminētas meitenes un sievi, meitenes un bērni. Uh, Un, protams, ir jābūt arī sadarbībai starp dažādām iestādēm, struktūrām, Europol, Eurojust, tā skaitā, trešajām valstīm ir jāizseko arī naudas plūsmai, lai varētu profilaktiski cīnīties pret cilvēku tirzniecību. Mums ir jāizmanto visi mūsu rīcība esošie līdzekļi, lai cīnītos pret cilvēku kontrabandistiem, ir jāapkopo pierādījumi un, protams, mums arī šeit ir jāizmanto dažādi instrumenti, tādi kā Mara Sekūra, kultūra, kādu pietvaros, un tagad tiek strādāts arī pie vienošanās starp NATO dalību valstīm, lai cīnītos pret šiem kontrabandistiem. Mums tāpat ir eh, jāpiedāvā tehniskas dabas palīdzība trešajām valstīm, lai tās varētu manīt savu likumdošanu, attiecīgi paredzot sodus par cilvēku tirzniecību un lai varētu labāk cīnīties pret nesodāmību un korupciju. Es a, arī augstu vērtēju sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, piemēram, IMO, lai varētu cīnīties pret a, cilvēku tirzniecību un a, apzinātu iespējamos upurus. Un ir tāpat, protams, jābūt arī informācijas kampaņām, lai cilvēkus informētu par šo problemātu problemātiku. Ja mēs runājam par šo atļauju, mēs vēlamies, protams, pirmām kārtām aizsargāt uh, upurus, nevis uh, kaut kādā veidā apbalvot uh, šos noziedzniekus. Un ir arī uh, seksa turisma problemātika. Es šeit uh, iesniegšu grozījumu par uh, paplašināt sadarbību ar trešajām valstīm, jo, diemžēl, arī daudz eiropiešu izmanto šādus uh, seksturismu pakalpojumus. Paldies! Paldies arī Bodilai, Valēro un uh, referentiem par uh, šiem komentāriem. Tie bija patiešām ļoti konstruktīvi un noteikti uzlabos atzinumus. Uh, grozījumi ir jāiesniedz līdz 23. marta 12.00. Paldies, kolēģi, par šīm diskusijām! Es ceru, ka es pārāk nesasteidzu visu. Lora kundze, vai jūs vēlties kaut ko vēl piemetināt? Paldies! Es gribēju pateikties kolēģiem par viņu komentāriem. Paldies arī par jūsu pieminētajiem jautājumiem. Eh, tos noteikti varēs pēc tam atrast grozījumos, ko mēs eh, iesniegsim, jo pašām atzinumam nebija tik daudz ziņu paredzēts. Paldies, dārgie kolēģi, un tagad ķeramies pie nākamā darbkārtības punkta - informācijas apmaiņā par trešo valstu piedarīgajiem un informācijas sistēmu. Kirkhopkungs ir eh, referents. Tā būs komisijas prezentācija. 19. janvārī e, komisija izstrādāja priekšlikumu grozīt e, trešo pīlāru šajā informācijas apmaiņas ietvarā un e, ir noteikts, ka ir jābūt informācijas apmaiņai par nodarījumiem un arī par trešo valstu piedarīgiem tādā veidā, lai labāk varētu identificēt cilvēkus, kam jau ir krimināla sodāmība bijusi. Pirmām kārtām došu vārdu komisijas pārstāvjiem pārstāvim, lai viņš mūs iepazīstina ar priekšlikumu, un pēc tam uh, uzstāsies prezidentūra, un tad došu vārdu kolēģiem. No, uh, komitejas pirmais, uh, tad uzstāsies uh, no komitejas uh, referents un tad ēnu referenti. Tā tad sākumā komisija. Is, um, Mrs. George Schroeder. Un, yes, uh, thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Kirkopa kungam par šo iespēju. Es zinu, ka laika nav daudz, tāpēc pēnci, centīšos izteikties pēc iespējas īsāk un precīzāk. Bet vismaz centīšos jums izskaidrot, kas tad ir 19. janvāra komisijas priekšlikumā attiecībā uz informāciju apmai, informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiedarīgiem un Eiropas sodāmības reģistra informācijas sistēmu. Mēs šeit balstāmies uz Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu, un tās saīsinājums ir ECRIS, un tā darbojas kopš 2012. gada. Pavisam ātri par to, kāda tad ir ECRIS eh, būtība, lai saprastu, kāpēc komisija ir nākus klājā ar šo priekšlikumu. Uh, Galvenokārt ekris ļauj um, um, iegūt informāciju, lai pieņemtu lēmumus un um, lemtu par um, sodiem. Um, ņemot vērā attiecīgā cilvēka sodāmību visās dalībvalstīs. Otrakārt, um, ārvalstu aktivitātes, eh, tā skaitā regulāri kontakti ar bērniem, par to ekris dod pilnīgu informāciju, vai uh, cilvēks ir eh, sodīts par noziegumiem pret bērniem, un ekris ļauj arī saņemt ātri un vienkārši visaptvarošu informāciju cilvēkiem par savu sodāmību, lai arī kur um, Eiropas Savienībā viņi dzīvotu. Par trešo valstu valsts piedarīgajiem jau tagad ekris attiecas gan uz Eiropas Savienības pilsoņiem, gan ir uz trešo valstu valsts piedarīgajiem, bet praksē informācija par Eiropas Savienības eh, valsts piedarīgajiem ir vieglāk eh, apmaināma, jo dalībvalstīm ir pienākums uh, atjaunot uh, un uzturēt pilnīgu informāciju par saviem sodītajiem, vienalga, kur uh, viņi dzīvo Eiropas Savienībā. Un trešajā valstu valsts piedrīgiem nav valsts piedrības, un līdz ar to ir um, nepieciešams nosūtīt informācijas pieprasījumus par uh, trešo valstu valsts piedarīgo sodāmību visām dalībvalstīm, lai saņemtu pilnvērtīgu informāciju. Tas ir ne tikai neērti, bet tas ir arī dārgi. Uh, un daudzos gadījumos tas noved pie ļoti neveiklas situācijas, ka dalībvalstis nesūta pieprasījumus vispār par um, trešo valstu valstspiedrīgiem, un līdz ar to var tikt pieņemti lēmumi balstoties uz nepilnīgu informāciju un situāciju, kur um, trešo valstu valstspiedrīgiem ir pat labāka situācija nekā ES pilsoņiem. Komisija šīs problēmas risina atvieglojot meklēšanu, uh, tīri e, tehniski paplašinot ekris sistēmu. Tā pašā laikā ir svarīgi jūs informēt arī par to, ka mēs risinām to, ka um, trešo valstu valsts piedarīgo identifikācija var būt uh, neiespējama salīdzinot ar ES pilsoņiem. Ļaujiet man izskaidrot galvenos uh, punktus priekšlikumā. Apmaiņas mehānisms Kā jau es teicu, priekšlikums balstās uz līdzšinējo ekris struktūru, un tas uh, izveido to, ko mēs saucam par indeks filtru. Tas ir mehānisms, uh, tehnisks mehānisms, lai meklētu informāciju par uh, trešo valstu valsts piedarīgajiem. Praksē tas nozīmē, ka dalību valstīm ir jāatjauno identitātes dati par trešo valstu valsts piedarīgajiem, kur ir sodīti viņu valstīs drošā veidā. Eh, tas ir jādara šajā indeksa filtrā, un tad eh, šie dati tiek pārveidoti eh, nesalasāmos ciparos. Indeks filtram būtu jābūt automātiski um, aizpildītam un uh, tad e, šī informācija automātiski tiek izsūtīta arī visām citām dalību valstīm. Meklēšana tad tiek veikta tādējādi, ka pirmajā reizē parādās tā dalībvalsts, kurai ir um, krimināla informācija par attiecīgo cilvēku trešās valsts valsts piedrīgo, un pēc tam pēc šīs identifikācijas ekrī uh, tiks izmantots tādā pašā veidā, kā tas tiek izmantots šobrīd, bet būs mērtiecīgs eh, pieprasījums iespējams attiecībā uz sodāmības informāciju, un tas tiks nosūtīts tikai tām dalībvalstīm, kurām patiesībā ir informācija par šo cilvēku un ko ir identificējis šis meklēšanas mehānisms. Es gribēju vienkārši uzsvērt, ka mehānisms, ko mēs gatavojamies izmantot, uh, tiks pārvaldīts ar to pašu likumdošanu kā šobrīd nacionālajos reģistros. Tas nozīmētu, ka izmaiņas identifikācijas datos nacionālajos reģistros arī iekļautu attiecīgus izmaiņas indeksu filtrā un uzglabāšanas periodi, kas uh, ir noteikti nacionālajā likumdošanā, tad sekotu nacionālajiem noteikumiem katrā dalība valstī. Un svarīgi ir arī saprast to, ka indeksu filtrs uh, eh, Tāpat kā viss ekris var tikt, eh, um, tam var būt piekļūt tikai autorizētām iestādēm katrās dalībvalstīs, un to visu pārvalda dalībvalstis, lai ierobežotu šo uh, informācijas apmaiņu un paturētu to pēc iespējas eh, ap, ierobežotu. Un visbeidzot, indeksu filtrā informācija var tikt izmantota tikai krimināla procesos, uh, kuriem eh, tas, eh, šī informācija ir pieprasīta un nevis citos krimināla procesos. Un tagad otrais punkts, punkts ekris sistēmas pārskatīšanā. Tā ir trešo valstu valsts piedrībugo identifikācija. Jau sākumā gribētu pateikt, ka mēs runājam par sodītiem uh, trešo valstu valsts piedrīgajiem, un šeit mēs saskaramies ar problēmu, ka bieži vien identifikācija ir sarežģīta vai pat nepieciešami, jo bieži vien dokumenti uh, ir pazaudēti vai trūkst, identitātes dokumenti nav pieejami un ir arī um, atšķirīgu alfabētu problēma vai uh, plaši lietoti uzvārdu problēma. Un uh, ir arī pienākums apmainīties um, ar pirkstu nospiedumiem un tie ļoti palīdz identificēt cilvēkus. Tas ir svarīgs. Uh, solis, lai labāk identificētu individus. Bet ko mēs esam paredzējuši, ka mums nebūs uh, laiks ēnu referentiem un referentiem. Jūs uh, diezgan daudz stāstāt, varbūt pēdējo teikumu pasakiet. Nu. Concluding sentence, and then we can come okay, back to you. I'm, I'm, I'm, I'm, Jā, es gandrīz esmu beigusi, es atvainojos. Ko es gribēju jums apliecināt, eh, godātie deputāti, ka pirks nospiedumu noņemšana tiks īstenota nepieciešamiem mērķiem, bet, protams, atbilstoši proporcionalitātes principam un datu aizsardzības noteikumiem, lai eh, galu galā nodrošinātu drošu eh, identificēšanu, un tas ir arī uh, šo trešo valstu valsts piedarīgo interesēs, kuri varbūt nav sodīti, bet viņus varētu nepareizi identificēt. Es gribēju atstāt dažas minūtes, lai jūs varētu atbildēt uz uh, jautājumiem, jo mēs zinām, kas ir priekšlikumā. Un mums ir pieci runātāji, un es atvainojos, ja jūs, jūs uh, tik uh, asi pārtraucu. Kirkop kungs un pēc tam ēnu referenti. Well, uh, chairman, I will be very brief. Priekšsēdētājs teikšos ļoti īsi. Mēs mums komi šajā komitejā ir jāizprot atšķirībā starp komisijas priekšlikumu un ziņojumu, kas vēl nav uzrakstīts. Es domāju, ka būs daudz jautājumu un debatas pēc tam, ka ziņojums būs sagatavots un mēs varēsim runāt par to detalizētāk. Bet pirmkārt, nākošajā nedēļā tikšos ar ēnu referentiem sākotnēji viedokļu apmaiņai Un esmu atbalstījis šo instrumentu, un pār, piedāvātā pārskatīšana palīdzēs celt paļāvību Eiropas imigrācijas un drošības sistēmai un atvieglos tiesisko sadarbību. Brīdī, kad mēs, mēs apgalvojam, ka mums ir vajadzīga šāda eh, papildu sadarbība, ir atrast citi arī sistēmas trūkumi, īpaši apsveicu sadarbību ar trešajām valstīm, kas, manuprāt, ir proporcionāli nepieciešama, jo, protams, e, šiem um, instrumentam ir jāaptver visi cilvēki, kas ir pakļaut apsūdzību Eiropas Savienībā un ne tikai Eiropas Savienības pilsoņi. Un tas arī nozīmē to, ka tiesu ies, iestādēm būs pilna aina, tad, kad tās īsteno savu darbību. Tāpat arī apsveicu skatījumu pār, papildu pārbaudēm personām, kas strādā ar bērniem, un es atbalstu iniciatīvas, ko mēs uzņemamies, lai īpaši norādītu bērnu eh, lomu juridiskajā sistēmā, migrācijas jomā un citās. Un manas nodoms kā referentam ir piedāvāts to, lai ne tikai bērni, bet visas neaizsargātas personas, tā skaitā invalīdi un vecāki cilvēki, arī tiktu iekļauti šajā noteikumā. Es, un tas ir instruments, kas ir nevis vienkārši datu bāze, e, caur kuru sērfot, bet šeit ir runa par konkrētu specifisku informāciju ar tajā pašā laikā ar nepieciešajiem piesardzības e, pasākumiem. Es cerīgi raugos uz sadarbību ar ēnu referentiem, un es ceru, ka mēs ātri varēsim virzīties uz priekšu šo pārmaiņu sakarā. Paldies! Ēnu referents no Tautas partijas ir Pāls Čakī. Paldies! Runāšu ungāru valodām. Shadow vagyok az Európai Néppárt részéről, Üdvözlöm az... Paldies! Es vēlētos apsveikt šo dokumentu projektu. Domāju, ka tas ir nozīmīgs un tautas partija būs ļoti konstruktīva. Vēlos vērst uzmanības trim jautājumiem ir runa par to, ka datu bāzi jāsaglabā šie fakti. Es gribētu zināt, kura informācija būs e, saglabāta šifrētā, kura nešifrētā veidā. Cetur, tālāk, ceturtais B apakšpunkts. Šeit ir runa par to, ka ja sistēma tiek attiecināta uz trešo valstu iedzīvotāji, mēs varam saskarties ar personām, kam ir ataiskaitā Eiropas pilsonība, kā tad dabūt pilsoņi. Vai mēs veidosim decentralizētu sistēmu, pat ja viņiem ir Eiropas Savienības sistēma? E, pilsonība. Un trešais punkts, e, kolēģis jau to pieminēja, nepilngadīgie. Problēma ir tā, ka Ne visām dalībvalstīm ir reģistrs par nepilngadīgajiem, sistēmas ir atšķirīgas, kā mēs tās harmonizēsim. Paldies, priekšsēdētāji, tas bija viss šobrīd. Paldies, Anna Hēda ir uh, referente no sociāldemokrātiem. Uh, paldies, priekšsēdētāji, mūsuprāt šis ir labs priekšlikums un liels solis uz priekšsabiedrībai cīņā pret noziedzību Eiropā lai varētu runāt par pareiziem spriedumiem, ir jāzina citu dalību valstu spriedumi. Tomēr mums ir jārunā par tehniskiem standartiem citām problēmām. Man būtu divi, e, pat trīs jautājumi, no kuriem viens ir atbildēts. Pirmais jautājums ir, kāpēc komisija uzskata, ka notiesāto tuvinieki ir jāiekļaut sistēmā. Eh, nākošais svarīgais jautājums, manuprāt, ir termiņi. 12 mēneši ir samērā īss periods. Šis ir visai tehnisks jautājums, un jautājums ir, vai 12 mēneši būs pietiekami. Paldies! Un tālāk eh, no Alde grupas Sofija Intvelda. Paldies, priekšsēdētāji! Es apsveicu šo priekšlikumu kā tādu, es domāju, ka mums ir jāveido paties Eiropas brīvības un tiesiskuma telpa, taču priekšlikumiem ir pilnībā jāsaskan ar pamat tiesībām Eh, pamatiesību hārtu un datu aizsardzību akti. Tāpat arī skaidri jāizprot eh, pilsoņu eh, rīcībā esošie apstrīdēšanas mehānismi. Man ir uzrunājuši cilvēki, kur ir bijusi nepamatot apsūdzība vienā valstī, uh, Eh, kura bija nepamatotā veidā atzīta citā, un viņiem nebija kur vērsties. Mums ir pilnīgi skaidri jānodrošina, ka cilvēkiem to, to diet, do, tiek dot iespēja labot kļūdas, uh, un apstrīdēt faktus. Un visbeidzot, tas ir mazāk jautājums, vairāk piezīme, par izvēlēto mehānismu runājot, vairākas opcijas tika piedāvātas, centralizēta, decentralizēta, brīvprātīga, obligāta. Šobrīd, cik es saprotu, sistēma būtu decentralizēta ar brīvprātīgu pirkstu nospiedumu uh, Uh, iekļaušanu, un tās būtu kā hit no hit sistēma. Doma būtu laba, bet kāpēc tik neiespējami bija šo pašu mehānismu attiecināt uz PNR, jo mēs piedāvājām tieši šādu pašu mehānismu, un izskatās, ka vienās gadījumā tas var darboties, un citā, uh, citos, citā gadījumā nē. Paldies, Jans Albrechts. Thank you very much for the presentation. Paldies par šo prezentāciju. Es no savas puses gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmais, runājot par aptvērumu un um, ietekmes izvērtējumā var lasīt atsauci, ka komisija nemēģināja visu atrisināt, un uh, šis mehānisms neaizstās jau spēkā esošos pasākums migrācijas jomā. Un uh, tas pats attiec arī uz robežu kontrolēm. Te mēs patiešām runājam par noziegumiem. Es šajā priekšlikumā nevaru atrast šo pavadienu, tādēļ es vēlējos pavaicāt, uh, Kur tad būs šī robeža starp migrācijai veltītiem pasākumiem un kriminālu reģistra informācijas apmaiņu? Un vai tiks ņemts vērā šī, vai tiks ņemt vērā šo cilvēku uh, pilsonība? Tā tad vajadzētu labāk apzināt tos noziegumus, eh, par kuriem informācija tiks ievietot reģistrā, un eh, ir arī, piemēram, tāda nozieguma, kas varbūt pat varētu tad attiekties tikai uz ne Eiropas pilsoņiem. Es gribētu vairāk precizējumu. Paldies, Loristens kundze, tagad. Thank you. Thank you, Claude. Paldies, Claude. Es pilnībā piekrītu, ka sistēma ir nepieciešama. Un Sofija arī pareizi norādīja, tam ir uh, jābūt saskaņā ar uh, citiem likumdošanas aktiem, piemēram, jau spēkā esošo direktīvu, bet ir arī tāda problēma. Uh, kas tad ir šis trešais valsts piedarīgais? Kad bija uh, vienošanās par šo lietu sargnolīgumu, mēs par to jau runājām, bet ir ļoti daudz uh, cilvēku, kas nav EES pilsoņi, bet pastāvīgi dzīvo tās teritorijā. Ir pat cilvēki, kam nav uh, valsts piedarības vai rezidents status un līdz ar to varbūt nevajadzētu šeit eh, noteikt atšķirību starp ES eh, e pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem. Uh, Es nezinu, kā to panākt. Es gribētu pateikt, ar ko mēs sastapāmies Igaunijā, jo mums bija uh, elektroniskās um, personas apliecības, uh, cita veida identifikācijas dokumenti, uh, kas tika izmantoti pilnīgi visiem, gan uh, valsts piedarīgiem, gan pārējiem. Un ja šie cilvēki dati tiek ievietoti kaut kādā. Uh, krimināla reģistrā, nu tad te nav starpības, vai viņi ir pilsoņi vai nē. Mums par to no diena ir jārunā un ir jāizveido savienojuma sistēma, savietojuma sistēma gan uh, valsts piedarīgiem, gan nē. Paldies! Es atvainojos. Tad, tad. Uh, Kirkhops kungam tagad došu vārdu, un tad būs pāris minūtes komisijai. Tulki mums ir atvēlējuši vēl dažas minūtes, saka priekšsēdētājs. Kirkhops kungs, jūs pirmais, jā, labi, paldies priekšsēdētāji, esmu ārkārtīgi pateicīgs visiem par komentāriem, un es arī esmu informēts, <clears throat> ka daudzi kolēģi. Uh, Uh, domā par PDR un šķiet viņa domās visam ir uh, pāri šis uzraksts PDR pasažieru datu reģistrs, bet jāsaka, ka PDR meklē nezināmu mm, cilvēku datus, nevis kaut kādu noziedznieku datus, un šeit mēs eskrim runājam par jau identificētiem cilvēkiem, un jāsaka, ka šīs ir pilnīgi atšķirīgas uh, kategorijas. Varbūt, ka mēs varētu uh, vienkārši izvairīties no pārpratumiem. Tātad mēs nerunājam par vienādības zīmes starp PDR un šo sistēmu. Un ir jauki, ka kolēģi bija tā labvēlīgi noskaņoti, un es ceru, ka mēs varēsim padarīt komisijas priekšlikums eh, arī labāks, nevis tikai pret tiem tā ļoti augstsirdīgi attiekties. Paldies! Kirhop kungs par jūsu lakoniskumu. Jā, jā, Sofija. Lūdzu, lūdzu, atturieties no vilinājuma vēlreiz runāt. Komisijai tagad došu vārdus pāris minūtēm. Lūdzu, daži noslēguma vārdi. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Jā, es centīšos būt pēc iespējas lakoniskāk un mēģināšu uz tiem atbildēt chronoloģiski. Tā tad par 4. A pantu, kas tiks ievietots indeksu filtrā, vai tas būs viss sāraksts vai tikai atsevišķi fragmenti. Es gribu teikt, ka visa informācija, kas ir minēta 4. A pantā, tiks ievietota dalību valstu krimināla reģistros, bet eh, tikai šeit mēs runājam par identifikācijas datiem. Tātad, um, Uh, dzimšanas datumu un vārdu, kas uh, parādīsies kā pirmais um, atpazīšanas uh, solis indeksa filtrā. Salīdzinot kriminālu reģistru datus ES dalību valstīs, tad tika uzdots jautājums par tiem cilvēkiem, kam ir dubult pilsonība, it sevišķi tiem, kas, piemēram, ir gan ES, kāds ES valsts pilsoņi un arī trešās valsts pilsoņi. Uh, Ir tā, ka patiešām ir iespējams eh, valsts, kurā cilvēkam ir izvirzīta apsūdzība, eh, nezin, ka šim cilvēkam ir arī kāds trešās valsts pilsonība. Un šādu cilvēku ir iespējams reģistrēt vienā dalību valstī kā trešās valsts pilsoni, bet viņš tāpat var būt reģistrēts arī kā ES pilsonis. Līdz ar to mēs vēlamies aizpildīt vēl uh, pastāvošās uh, uh, spraugas, lai varētu parūpēties par pilnvērtīgu reģistrāciju tādā veidā, garantējot, lai nav nekādu tukšumu un neaizpildītu vietu. Uh, Tāpat bija arī jautājums par mazgadīgajiem. Es gribētu uzsvērt šajā priekšlikumā, mēs neesam vēlējušies iejaukties dalību valstu krimināla likuma sistēmās, kas jau pastāv. Tātad, ja mēs runājam par neformālām procedūrām un par mazgadīgo pārkāpumiem, ja viņi, teiksim, jau ir bijuši apsūdzēti, nu, tas būs dalību valstu kompetencija kārtot tik galā. Un vēl tika uzdots jautājums, kādēļ ir nepieciešami vecāku vārdi šajā reģistrā, radinieku vārdi. Tas būtu ļoti būtisks uh, tāds uh, rādītājs, lai labāk varētu šos cilvēkus atpazīt, ja mēs uh, viņus meklējam kādā citā dalībvalstī šķiet par uh, pirkstu nospiedumiem neviens neko nejautāja, un uh, eh, 12 eh, mēnešu transponēšanas termiņš, jā, tas nav visai uh, ilgs laiks, bet jāsaka, ka jautājums ir gana akūts, un komisija ir uzsvērusi, ka tas ir arī saskaņā ar mūsu uh, drošības programmu, un vajadzēja patiešām. Uh, aizpildīt eh, likumdošanā pastāvošos tukšumus, tādēļ mēs arī rīkojamies tā un pieprasējām tik eh, salīdzinoši īsu termiņu. Un mēs ceram, ka dalība valsts varēs darbu pietiekami naski strādājot, paveikt gada laikā, ja visi būs pietiekami ambiciozi. Albrecht kungam bija divi jautājumi par aptvērumu runājot par migrāciju un noziegumiem, eh, ko ir veikuši trešo valstu pilsoņi. Par pirmo jautājumu. Tā tad ir jāuzsver, ka ekris pirmām kārtām tiek izveidots, lai izmantot informāciju krimināla procesa laikā. Ir iespējams eh, tā tad apmainīties ar informāciju starp dalību valstīm un un ekris paredz arī iespēju apmainīties ar informāciju citiem nolūkiem, ne tikai tad, ja ir uzsākts krimināla process. Tas pagaidām vēl nav harmonizēts ES līmenī, tādēļ komisija nav skārusi šo prasību, un uh, tas nav nekas uh, jauns, jo jau esošajā ekris šāds parametrs ir iekļauts. Vēl izskanēja jautājums par tādiem noziegumiem, ko var veikt tikai trešo valstu pilsoņi, nu, piemēram, nelegāla iekļūšana un uzturēšanās dalību valstī. Jau tagad uh, eh, ekrīs lēmuma pielikumā ir saraksts ar dažādiem noziegumiem, par kuriem ir jābūt informācijas apmaiņai, bet galu galā tas nenozīmē, ka tiesa vienmēr. Mm, ņems vērā šo uh, informāciju, ko tā būs saņēmusi. Mēs ar uh, sistēmas palīdzību vēlamies vienkārši apmainīties ar vispieejamo informāciju, lai tā būtu tāda um, aptverošāka. Es, protams, saprotu jūsu argumentāciju, varbūt, ka kādam cilvēkam ir izvirzīta apsūdzība vienā dalību valstī, un varbūt citā dalību valstī tas netiek uzskatīts par tik smagu nogaziegumu, bet, nu, tas būs tad eh, arī tiesneša ziņā eh, domāt par attiecīgu soda mēru saskaņā ar ekris sistēmu. Un visu beidzot, eh, pēdējais jautājums, kas tad ir šīs trešo valstu pilsonis, es jau ceru, uh, kā esmu uz to atbildējusi. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies un novēlu daudz veiksmes uh, referentam un ēnu referentiem, priekšsēdētājs pasakās arī tūkiem un komisijai.